nākošā jautājuma vakardienas protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Ja jums ir aizrādījumi, dariet to zināmus, tādu nav, pieņemam protokolu un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Pirmais balsojums.